jomām attiecībā uz muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību jomā. Mūsu referents ir Jērgens Kreutzmans. Un uh, mums ir svarīgs princips ievērojams, proti, saistībā ar katru jaunu dokumentu mēs aicinām komisiju veikt ietekmes izvērtējumu, uh, kurā viņi arī iepazīstina mūs ar savu stratēģiju, kas saistīta ar attiecīgo likumdošanas priekšlikumu. Un šis princips ir pierādījies kārkārtīgi eh, noderīgs, un tas uzlabo mūsu veicamā darba kvalitāti, tāpēc mēs tāpat rīkosimies arī šajā pēcpusdienā. Es vēlos atgādināt, ka mūsu sanāksmi raida arī internetā un uh, arī interneta klausītāji varēs uh, redzēt mūsu prezentācijas. Es vēlos arī atgādināt dalībniekiem, ka Mums ir sava vēstkopa, kurā jūs varat pieteikties tieši saistē. Tad tas ir iekšējā tirkus komitejas izdevums, kas tiek sagatavots katrai sanāksmei un kurā ir informācija par visiem jautājumiem, pie kuriem mēs šobrīd strādājam, sanāksmi darba kārtības un citas lietas. Un, ja kāds no interneta skatītājiem vēlas saņemt kopiju, tad šie cilvēki var nosūtīt mums eh, ēpastus, un mums ir arī mūsu ikgadējie ziņojumi vairākās valodās, un arī tos ir iespējams saņemt. Tagad aicināšu komisiju sākt savu prezentāciju. Šķiet, ka Antoāns Kastraseņjakis eh, to darīs, un arī Edrlīs kundze un es došu viņiem vārdu. Pēc tam izteiksies Kreutzmana kungs, un ir vēl arī virknē ēnu referentu - Šerla Mūzes kundze, Rūlers kundze un arī es pats. Bet uh, došu vārdu tagad komisijas pārstāvjiem. Paldies priekšsēdētāji! Intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzība ir būtiska uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība, ja Eiropas Savienībā, un nav iespējama aizsardzība bez tiesību izpildes, un uz to arī attiecas eh, komisijas eh, regulas priekšlikums tiesību īstenošanā. Es vēlos sniegt, eh, zinām, kontekstuālu informāciju, un Cedarīs kundze koncentrēsies jau vairāk uz pašu priekšlikumu. Kad ir runa par tirzniecības plūsmām, kas pārkāpj starptautiskās intelektuālās īpašumtiesības, tad muita ir ārkārtīgi būtiska, jo tieši muita ir tā, kas aiztur šādas preču plūsmas un ļauj tiesību turētājiem sākt procesus vēl pirms kompetentajām iestādēm, lai tad, tad ļauj iesniegt eh, iesniegumus kompetentajās iestādēs, lai pārkāpumus pārtrauktu. Uh, un līdz ko šie tiesības pārkāpjošie izstrādājumi iekļūst ES teritorijā, ir diezgan grūti tos pārtvert. Taču, kad aizdomīgās preces tiek pārtvertas, pietiek ar vienkāršiem juridiskiem pasākumiem, lai apturētu visu sūtījumu. 2010. gadā ES muita aizturēja aptuveni 80 tūkstošu aizdomīgu sūtījumu, aptuveni uh, 100 miljonu preču apjomā. Un tas ir daudz vairāk nekā 2009. gadā. Tas nozīmē, ka notiek uh, ap 200 pārtveršanu dienā. Kaut arī dati dažādos ziņojumos par tiesību pārkāpumiem nav pārāk uzticami, vispārīgais uzskats ir tāds, ka šī problēma pieaug. Preču viltošanas globalizācija un preču iegāde internetā ir um, būtiski jaunu problēmu avoti. Regulējums uh, intelektuāla īpašuma tiesību aizsardzībā ir datējums jau ar 98. gadu, un tas ik pa laikam ticis pārstrādāts un uzlabots. Komisija tagad ierosina aizstāt veco regulējumu ar jaunu regulu. Uh, Padoma 2008. gadā ir aicinājusi pārskatīt pašreizējo regulējumu un ierosināt uzlabojumus. Īpašuma tiesību muitas rīcības plānā 2009. gadā padome un komisija norādīja uz virkni elementiem, kas būtu jāpārskata. Tas ietvēra noteikumus vienkāršotām procedūrām, nelielu sūtījumu apstrādi, preču iznīcināšanu, uzglabāšanas izmaksas, statistikas datu ieguvi, elektroniskas pieteikumu sistēmas izstrādi tiesību turētājiem, kā arī iespējamo tiesību piemērošanas aptvērumu paplašināšanu. Tas viss notika uh, roku rokā ar uh, sabiedrisko apspriešanu, ko komisija noturēja 2010. gadā, un uh, Ir veikts arī ietekmes izvērtējums saistībā ar šo komisijas priekšlikumu. Līdztekus sabiedriskajai apspriešanai Pasaules tirzniecības organizācijā tika iesniegtas divas sūdzības pret Eiropas Savienību saistībā ar bezrecepšu medikamentu sūtījumiem uz Indiju un Brazīliju. Medikamenti tika aizturēti Nīderlandē, un to pamatā bija pašreizējo ES eh, tiesību aktu interpretācija, ja precīzāk regulas 1383 interpretējums, kur bija, ko Nīderlandes tiesa saprata tā, ka šie medikamenti nebija ražot Nīderlandē, tāpēc tie bija aizturami Līdz ar to to patenti eksistēja Nīderlandē, bet ne Indijā un Brazīlijā. Sūtījumi tika aizturēti un medikamenti tika iznīcināti vai eh, iz... atbrīvoti pēc ilgstošas aizturēšanas un nosūtīti atpakaļ uz Indiju un Brazīliju. Indija un Brazīlija iesniedza sūdzības saistībā ar eh, savām patentu tiesībām un saistībā ar pienākumu nodrošināt tranzīta brīvību. 2010. gada otrajā pusē komisija rīkoja konsultācijas ar Brazīliju un Indiju, un dialogs ar Indiju ir palīdzējis nonākt pie vienošanās par principiem, kas ir pamatā intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanai uz robežām. Komisija ir apņēmusies atspoguļot šos principus komisijas priekšlikumā, kas ir jūsu priekšā un aizstāt pašreizējo regulējumu, kā arī vadlīnijas dalību valstīm periodā līdz pārskatītās regulas pieņemšanai. Apmaiņā Indija piekrita neturpināt procesu Pasaules tirzniecības organizācijā, līdz Eiropas Savienība nonāks pie galīgas vienošanās. Šī vienošanās ir atspoguļota vēstuļu apmaiņā starp eh, komisiju un Indijas eh, rūpniecības un eh, komercdarbības ministriju. Galvenais princips šeit bija tāds, ka medikamenti atradās tikai tranzītā Eiropas Savienības teritorijā, un līdz ar to uh, patenti šajā gadījumā nedēva pietiekamas tiesības muitas amatpersonām uzskatīt, ka uh, minētie medikamenti pārskā, pārkāpja intelektuālās īpašumtiesības. Taču gadījumos, kad medikamenti ir tranzītā, bet muitas iestādēm ir pietiekams pamats domāt, ka uh, šie medikamenti ir pārāk atšķirīgi no tiem, kas atrodas ēst tirgū, Viņiem ir tiesības uzskatīt, ka šie medikamenti pārkāpj intelektuālās īpašuma tiesības Eiropas Savienībā. Paralēli šim disputam EKT nācās e, pieņemt spriedumu par e, medikamentiem, kas atrodas tranzītā Eiropas Savienības dalību valstī. Ir vēl virkne līdzīgu lietu tiesā, tāpēc ir nepieciešams precizēt, kā intelektuāla īpašuma tiesība īstenošana ir piemērojama tranzīta gadījumos. Mūsu priekšlikumam ir trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, stiprināt muitas iespējas īstenot īpašuma tiesības, vienlaikus sargājot uh, legālu tirgotāju intereses, otrkārt, apturēt uh, mazo sūtījumu izplatību ar nelegālām precēm, jo īpaši tādu, kas tiek pasūtīti internetā, un treškārt novērst juridiskās neprecizitātes attiecībā uz muitas lomu tranzīta preču apstrādē, un arī atrisināt strīdu ar Indiju un Brazīliju. Neprognozējot nekādus turpmākos Eiropas Savienības pasākumus attiecībā uz intelektuālo īpašumu tiesību definēšanu, mūsu priekšlikums ir daļa arī no plašākām stratēģijām saistībā ar vienotā tirgus intelektuālajām īpašumu tiesībām, tātad pakotni, kas tika pieņemta 2011. gada maijā, kā arī saistībā ar vienotā tirgus aktu Noslēgumā es vēlētos norādīt, ka priekšlikumā atspoguļota komisijas prioritāte uzlabot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. Tā ir pirmā daļa no vienotā tirgus akta, kas ir pieņemama līdz 12. gadam, un arī priekšlikuma ārkārtīgi gaida ieinteresētās puses un dalību valstis Eiropā. Tas ir prioritāte Polijas prezidentūrai, kas rīko nākamnedēļ augsta līmeņa konferenci par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību. Un visu beidzot, šis priekšlikums ir būtisks strīda atrisināšanai PTO. Tāpēc komisija cer, ka Eiropas parlaments un padome pieņems priekšlikumu tik ātri, cik vien iespējams jau 2012. gadā. Un tagad došu vārdu Sedrīs kundzei. Paldies! Es vēlētos uh, Um, iepazīstināt jūs ar komisijas strateģisko domu gājienu priekšlikuma sagatavošanā, kā arī ar ietekmes izvērtējumu saturu. Kā jau Kastrisanakis norādīja, komisija ierosina aizstāt uh, esošo komisijas regulējumu 1383-2003 saistībā ar precēm, kas iespējams pārkāpj intelektuālās īpašumtiesības tiesības un pasākumiem, kas jāīsteno pret šādām precēm. Pirms es sāku runāt par savas prezentācijas saturu, es eh, vēlos pastāstīt, ko muita dara, lai īstenotu īpašuma tiesības. Pirmkārt, tā pielieto riska izvērtēšanu, lai identificētu aizdomās turamos sūtījumus, uh, Tad muita pārbauda preces, proti vai tās tiešām pārkāpja īpašumtiesības. Muita sadarbojas ar tiesību turētājiem un informācijas sniedzējiem iespējamo intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpumu jomā. Muitai arī jānodrošina, ka visu likumīgo tirgotāju intereses tiek ņemtas vērā. Tomēr muitas rīcība aprobežojas ar nelegālo sūtījumu identificēšanu un aizturēšanu. Tāpat uh, muita ir arī jāveicina vienkāršota nelegālo preču iznīcināšana. Es vēlētos jums pastāstīt par muitas aktivitāti, un te jūs redzat um, intelektuālo īpašumu tiesību pārkāpjošo preču uh, gadījumu skaitu. Uh, un dinamiku no 2000. līdz 2010. gadam. Mēs redzam, ka 2010. gadā ir reģistrēts aptuveni 80 tūkstoši gadījumu. Kāpēc šādas pārmaiņas? Kā jau sākotnēji sacīju, tad uh, Padomi savā rezolūcijā pret preču viltošanu 2008. gadā aicināja komisiju pārskatīt esošos tiesību aktus. Tāpēc mēs arī pārskatījām šos noteikumus un sagatavojām ietekmes izvērtējumu un sabiedrisko apspriešanu. Šiem pasākumiem ir vairāki iemesli. Uh, Pirmkārt jau tas, ka uh, īpašam tiesības pārkāpjošo preču tirzniecība ir ievērojami pieaugusi kopš mūsu pēdējiem pasākumiem. Mēs redzam, ka šī tirzniecība ir kļuvusi globālāka un industriālāka. Tāpat arī mēs redzam, ka pieaug to izstrādājumu klāsts, kas pārkāpj intelektuālās īpašuma tiesības. Agrāk tas vairāk attiecās uz luksus precēm, bet tagad praktiski visi produktu un izstrādājumu veidi um, tiek uh, skārti no šiem pārkāpumiem, un uh, tie ir arī tādi izstrādājumi, ko patērētāji izmanto savā ikdienas dzīvē. Tāpat arī mēs redzam, ka izplatīšanas metodas eh, mainījušās. Tradicionāli tas ir aprobežojušās ar avio un eh, jūras transporta sūtījumiem, bet mūsdienās eh, ļoti daudz nelegālo preču tiek sūtīts pa pastu. Un, kā mēs redzam no 2010. gada statistikas datiem, uh, Vairāk nekā pusē gadījumu sūtījumi tika nogādāti pa pastu. Mēs esam sagādājuši arī kopijas no uh, jaunākā ikgadējā ziņojuma par muitas aktivitātēm īpašuma tiesību pārkāpuma apkarošanas jomā 2010. gadā. Tāpat arī pasākumi tika veikti, lai veiktu tādu tiesisku precizēšanu procedūrās, uh, lai nodrošinātu labāku intelektuālo īpašumu tiesību aizsardzību, vienlaikus neierobežojot legālo tirdzniecību un ievērojot procedurālās tiesības. Runājot par ietekmes izvērtējumu, mēs sākām ar plašu literatūras pārskatīšanu preču viltošanas jautājumos, proti kā tā izpaužas, kāda ir tās apmēri, kāda ir tās potenciālā ietekme uz ekonomiku un tirgiem. Jāteic, ka ir daudz ziņojumu un pētījumu, bet ir maz uzticamu datu, jo metodoloģija, kas izmantot šajos pētījumos, ļoti atšķiras, tā nav salīdzināma. Un tāpēc ir ļoti grūti e, nonākt pie skaidra priekšstata par aktivitātēm, kas nav legālas. Mēs analizējām šos pētījumus, un viens no slavenākajiem ir 2010. Eh, gada pētījums, kas ir pārskatīts 2009. gadā. Tas ir SAO pētījums, kurā tā arī atzīst, ka trūkst uzticamu datu un eh, šobrīd uh, jau ir sākti pasākumi, lai izstrādātu metodoloģiju, kas palīdzētu izvērtēt eh, preču viltošanas ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Neraugoties uz grūtībām datu ieguvē, mēs varam konstatēt trīs tendences šajā jomā. Pirmkārt, kā jau sacīju, pieauga eh, tiesības pārkāpjošo preču tirzniecība, uh, un uzņēmumi atvēl daudz naudas, lai cīnītos ar šādiem pārkāpumiem. Otrakārt, pieaug gadījumi, kad muita aiztur šādus uh, sūtījumus, un tie pieaug jau kopš uh, eh, 2008. gada. Un treškārt ir uh, ienācis jauns preču izplatīšanas līdzeklis internets. Un no tā mēs secinām, ka situācija pasliktināsies, ja netiks veikti uh, pasākumi, tostarp arī uz Eiropas Savienības robežām. Ir arī ierobežojošie apstākļi šajā pārskatīšanā. Pirmkārt jau tas, ka jau eksistē tiesību akti kopš 1986. gada, un esošā sistēma daudzos gadījumos darbojas ļoti labi, tāpēc korekcijas būtu samērā ierobežotas. Uh, Tāpat arī mums ir starptautiski pienākumi. Kā jau jūs zināt, intelektuālo īpašumu tiesību robežu pasākumi ir reglamentēti tā devētajā trips eh, līgumā, kas attiecas uz intelektuālajām īpašuma tiesībām, un tāpat mums jāņem vērā arī Eiropas Savienības politika intelektuālā īpašuma tiesība aizsardzības jomā un tirzniecības atvieglošanā. Kā jau kolēģis teica, pērn notika sabiedriskā apspriešana, kad mēs uzdevām ieinteresētajām pusēm trīs sešus jautājumus proti, ko darīt, lai uzlabotu situāciju uz robežām, vienlaikus sargājot likumīgo tirzniecību. Jautājumi bija pirmkārt, kādās situācijās muitai jārīkojas, lai aizsargātu intelektuālās tiesības, un tas attiecās arī uz tranzīta problemātiku. Otrakārt, kādai būtu jābūt regulējuma eh, jomai, aptvērumam, un treškārt, eh, kādu pārkāpumu tipi ir aptvērti, vai mums vajadzētu palielināt regulējumu aptvērumu. Uh, Tāpat arī vai vajadzētu paturēt jau esošos izņēmumus atrunas, kas attiecās uz ceļotājiem pieļaujamo bagāžu paralēlo tirzniecību un citiem aspektiem. Tāpat arī aicinājām ieinteresētās puses izteikties par vienkāršoto procedūru attiecībā uz maziem sūtījumiem un uz izmaksām. Mēs saņēmām 89 atbildes no plaša interesēto pušu loka no pārvadātājiem, tīrzniecības eh, speciālistiem, juristiem, tādiem iedzīvotājiem un citiem. Un eh, no visu tā, ko padomi lūdzu komisiju pārskatīt, mēs eh, izkristalizējām trīs galvenās problēmas savā ietekmes izvērtējumā. Uh, Pirmā ir tāda, ka daudzas no intelektuālajām īpašumtiesībām netiek aizstāvētas uz robežām, kā piemēram tāda lieta kā pusvadītāja topogrāfija, preču zīmes un uh, arī daudzi no pārkāpumu veidiem nemaz nav iekļauti regulējumā, kā piemēram nelegāla paralēlā tirzniecība. Un viss šīs atšķirīgās tiesības un to pārkāpumi tika risināti eh, pusēm iesniedzot savus piedāvājumus. Kompāniju iesūtījumi norādīja, ka uzņēmumi maksā lielu cenu eh, pār šo tiesībām, un to laišanu tirgu, un tāpēc būtu ļoti labi viņiem, un tas samazinātu finansiālo slogus uzņēmiem, ja varētu šīs tiesības labāk uh, ievērot. Tad mēs uh, izskatījām trīs variantus, kā rīkoties. Pirmais ir nedarīt neko, tādā gadījumā situācija palikt nemainīga, un joprojām uzņēmumiem būtu jāmaksā augsta cena, un īstenošanas līmenis Eiropas Savienībā neuzlabotos. Mēs varētu arī uh, mainīt administratīvas uh, pro procedūras, bet uh, un trešais labākais variants bija piedāvāt leģislatīvas pasākumus, lai pielāgot regulācijas aptvērumu. Te mēs paredzam divus variantus. Viens tikai paplašināt aptvērumu līdz visiem pārkāpumiem, kas jau parādās regulā par intelektuālo īpašumu tiesībām. Uh, piemēram, e, mulsinoši līdzīgas preču zīmes vai nelegāla paralēlā tirzniecība. Un mēs sodītu tātad e, šo tiesību pārkāpējus. Bet, lai to īstenot, ir grūti vēl aprēķināt administratīvās izmaksas, jo šāda informācija vēl nav pieejama vai ir konfidenciāla. Nākamais variants būtu paplašināt aptvērumu līdz visiem pārkāpumiem, tas šobrīd regulā visām atrunātajām intelektuālā īpašuma tiesībām, plus e, izskatīt viss e, IT, kas pastāv Eiropas Savienībā, bet kas neparādās e, regulā. Mēs secinājām, ka tas neliktu radikāli izmainīt muļķis rīcību. Šorīt, šobrīd redzam, ka aptuveni 90% muitas iejaukšanās notiek eh, viltotu preču konficēšanai. Bet, ja mēs paplašinām regulas aptvērumu, tas dos iespēju nodrošināt labāku iesaistīto pušu tiesību ievērošanu Un jāpaturprātā, ka muita nevar pat pieņemt lēmumu par to, kā rīkoties attiecībā ar šīm īpašumtiesībām. Mēs secinājām, ka centīsimies garantēt labākas intelektuālā īpašuma tiesības Eiropas Savienībā, un tā vietā, eh, lai eh, izņemtu šīs preces no apgrozības veiklos, mums vajadzētu rīkoties jau uz robežas. Trešā ietekmes novērtējuma daļa norāda, ka uh, tagad administratīvās procedūras ir pārāk sarežģītas. Gan muitas darbiniekiem, gan tiem, kas grib šīs preces ievest. Tāpēc izskatījām divus konkrētus jautājumus. Pirmā iespēja ir vienkāršot esošo procedūru, kas šobrīd atrunāta regulā, uh, un kas eh, šobrīd netiek iesnot visās dalībvalstīs. Šī procedūra ļauj izplatīt preces bez īpašu mm, likumisko darbību uzsākšanas. Tas palīdzētu vienkāršot procedūru. vajadzētu nodrošināt to visās dalībvalstīs, kā arī padarīt to obligātu. Nākamais jautājums ir preču pārdošana internetā. Kā jau norādīja, 50 tūkstoši aizturēšanas gadījumu notika pagājuši gadu vien. Mums prāt ir nepieciešams palīdzēt šādu gadījumu administratīvo izskatīšanu, jo pārsvarā tās ir, tie ir sūtījumi, kuros ir tikai viena vai divas preces. Izskatījām tad divus variants. Viens, mēs neko nedaram, tas nozīmē, ka situācija pasliktinātos mazu sūtījumu gadījumā, jo iespējams, ka muita nespēs tik galā ar uh, to daudzumiem. Un līdz ar to E, intelektuālo īpašumu tiesnesības Eiropas Savienībā nebūtu aizsargātas. Tāpat mēs dotu konkurences e, priekšrocību ārpus Eiropas Savienības uzņēmiem, kas varētu iepludināt Eiropas Savienības tirgu savus projekt, e, produktus pavisam vienkārši. Ja mēs neko nedaram, tad aizturēšanas izmaksas joprojām saglabāsies augstas, un muitās joprojām būs jāveic ilgstošas izvērtēšanas procedūras. Tātad eh, tās būtu variants nedarīt neko, bet mēs izskatām vēl vienu. Tas ir piedāvāt leģislatīvus pasākumus. Tas eh, ļautu padarīt eh, pārbaudas procedūru vienkāršāku un obligātu visās dalībvalstīs. Eh, tas padarītu situāciju harmonizētāku Eiropas Savienībā, labumu gūt visi iesaistītās puses un tirgotāji. Tas arī mazinātu aizturēšanas administratīvo slogu dalībvalstīs, kurās pagaidām mm, šīs normas netiek īstenotas. Attiecībā uz maziem sūtījumiem mēs piedāvājam īpaši vienkāršoto procedūru, lai mazinātu administratīvo slogu muitā. Piedāvājam Gadījumos, kad ir skaidri redzams, ka produkts ir viltots, muitai nemaz nav jāsazinās ar eh, šo tiesību turētāju, tā kontaktējas ar preces īpašnieku un prasa, vai eh, īpašnieks piekrīt preces nosūtīšanai, iznīcināšanai. Tas, protams, tiktu darīts eh, neapsūdzot pircēju, jo bieži viņi šādu preci būtu nopirkuši neapzinoties, ka tā ir viltota. Vēl izskatām arī ir variantu pieņemt neleģislatīvas pasākumus, kas palīdzētu uzlabot situāciju, tur pretim nepalīdzētu nekādā ziņā ar administratīvās logu mazināšanu. Aplūkojam arī trešo problēmu, kas ir tāda, kā vairāki administratīvās procedūras aspekti ir jāmaina. Šeit mēs uzskatījām, ka papildus tam, kas stiprinam intelektuālās īpašuma tiesības, mums ir jāizskata procedūras, kuras varētu uzlūkot kā netaisnīgs no likumīgo tirzgotāju viedokļa. Izskatot šo problēmu, kā jau skaidroju, mēs konstatējām, ka procedūras var ietekmēt, piemēram, medicīnas produktu eh, brīvu aprit Eiropas Savienībā. Te mēs izskatījām trīs eh, variantus, kā rīkoties. Pirmais - neko nedarīt, bet tādā gadījumā strīds netiek atrisināts, problēma joprojām saglabājas. Un Eiropas Savienības zāļu politiku kritizēs apskatījām iespēju pieņemt neleģislatīvus e, pasākumus. Jā, protams, tie varētu palīdzēt likumdošanas skaidrošanā, bet diez vai spētu atrisināt strīdus gadījumus PTO. Līdzbeidzot, mēs apskatījām iespēju pieņemt leģislatīvus pasākumus, lai noskaidrotu esošās neskaidrības, kas konstatēts esošajos likumdošanas aktos, un e, ar to nodrošināt, ka Eh, legālu zāļu aprit ir, nav traucēt. Tas palīdzētu atrisināt strīdu PTO. Apskatījām arī citus jautājumus. Tiesības tikt eh, uzklausītam, kas ir vispārējais Eiropas Savienības visu dalībvalstu princips, kas šobrīd netiek atrunāts esošajā regulā. Domājam, ka būtu derīgi ieviest normu, kas paskaidro, kā šīs tiesības uh, tiek īstenotas muitas gadījumā. Gadījumā, ja tiek aizturētas eh, kādas kravas, eh, lai varētu to īpašnieki paskaidrot savu viedokli un attaisnoties. Visbeidzot, mēs izskatām iespēju eh, vienkāršošanai un aptvērumam, kas, kuru ir nodrošināta tiesība aizstāvēties, gadījumā, ja muita nolemj uh, iznīcināt kādu preču daļu un iespējas um, īpašniekam rīkoties. Tātad viens variants ir nedarīt neko, otrs pieņemt likumdošanas pasākumus, lai aizsargātu likumīgos tirgotājus. Tas būtu viss par ietekmes izvērtējumu, par problēmām iespējamām ietekmēm, ko konstatējām un izskatījām. Pārējā prezentācijas daļa ir par izstrādātiem priekšlikumiem, tēt to neizskatīšu detalizēti. Iesaku jums uzmest aci pēdējam slaidam, kur parādās eh, kopsavilkums visiem jautājumiem, kurus jums pieminēju, un kas parādās komisijas priekšlikumā. Lai jums būtu labāk saprotams mūsu priekšlikums, esam arī aprakstījuši tā atšķirīgās sadaļas, bet, nu, ceru, ka mums būs vēl viena iespēja detalizētāk izklāstīt savus priekšlikumus, tāpēc šodien vairāk cent, koncentrēsimies uz tieši ietekmes novērtējumu. Paldies! Lielas paldies! Jūs pastāstījāt nozīmīgu priekšvēstures informāciju, jo uh, daudziem izskanējušajiem priekšlikumiem ir gara priekšvēsture, un ir ļoti labi, ka jūs to izskaidrojāt. Tāpat es domāju, ka vajadzētu nedaudz vairāk pastīt jautājumus, ko jūs pieminējāt starptautiskā dimensijā. Jūs pieminējāt, piemēram, PTO, ar kur ir konkrēti strīdi, un E, iz, veicot izmaiņas mūsu likumdošanā, mums arī tie jāpatur prātā. Tagad es došu iespēju locekļiem komentēt un uzdot jums jautājumus. Vispirms vārds Kroicmanu kungam, referentam, un tad lūkojos Legripas kundze, Šarle Mozers kundze, Rūlers kundze, un droši vien arī es pats izteikšos. Lūdzu, Kreutzmana kungs, vārds jums. Jā, fildank. Paldies, eh, kolēģi Šalde Moze eh, jau eh, norādīja uz to, un es vēlreiz uzsvēršu šo tēmu - tirgus uzraudzība. Un šī tēma aizvien atgriežas uzmanības centrā, un ja mēs paraugāmies uz šo ziņojumu, tad mēs redzam, ka uh, gada laikā, no 2009. līdz 2010. gadam, ir radies vairāk nekā 80 tūkstoši darījumu, un uh, mēs redzam, ka 84% šādu preču nāk no Ķīnas, ja mēs paraugāmies uz tām, un, uh, ja mēs paraugāmies uz vērtību, tad tie ir 72% no kopējās vērtības. Man interesants uh, šķiet arī izklāsts, kurā dalību valstis ir sakārtotas pēc gadījumu skaita, un tur dalību valstis, tādas kā Vācija un apvienotā karaļu valsts, ir top augšgalā. Un eh, tad jautājums ir par to, vai citās valstīs uh, visi guļ. Un, un, un uh, necīnās par labāku sadarbību un lielāku efektivitāti. Mēs jau zinām, ka tirgus uzraudzība un muita ir dalību valstu kompetencē, un eh, te mēs varam redzēt, cik aktīvi tās iesaistās, un interesants ir Grieķijas gadījums. Preču izvešanas statistika, es to nekomentēšu, bet, nu, tas skaidri parāda, kur ir problēmas. Protams, ir jauki, ka komisija tagad uh, kaut ko dara. Tā ir ierosinājusi regulu, nevis direktīvu, bet tomēr mēs esam lūguši novembrī sarīkot uzklausīšanu, kur runāsim par to detalizētāk, un interesētās puses varēs apspriesties par to, kādas tad tās ir problēmas. Es ceru, ka tam atradīsies laiks, un uh, tātad, uh, ja gadījumos, ja muita ir konstatējusi preces, kas ir jāiznīcina, Tad uh, man ir jautājums, vai tas viss labi darbojas, jo ļoti daudz viltot to produktu beig beigās nonāk tomēr tirgā. Un kādas tad ir šīs iznīcināšanas izmaksas? Mums tagad ir komisijas priekšlikums, eh, ka gadījumos, kad tiek konstatēts mazs viltoto preču daudzums, tos ir, tās ir iespējams iznīcināt, bet kā izskatās, kad ir pieļauta kļūda? Un kāda ir rīcība gadījumā, kad uh, notiek pasūtījums internetā, tiek samaksāts ar kredītkarti, bet prece neienāk, jo tā ir iznīcināta, ka, kas tad notiek ar naudu? Un kāda ir patērētāja aizsardzība šajā gadījumā, jo patērētāji arī ir jāpasargā, tad man ir pāris jautājumi. Komisijas eh, pārstāve eh, norādīja uz intelektuālo īpašumu tiesību viegli atpazīstamiem pārkāpumiem, bet kā būtu ar sarežģītāku pārkāpumu uh, analīzi, kā piemēram saistībā ar šiem topogrāfiskiem pusvadītājiem un citiem jautājumiem? jo arī tur tiesības ir jāsargā. Un uh, kā tad uh, mēs uh, nodrošināsim to, ka šīs preces gal galā nenonāk iekšējā tirgu? Un šī vienkāršotā procedūra attiecībā uz maziem sūtījumiem Kad, kā tad īsti ir ar elektroprecēm šajā jautājumā un tehniku? Vai arī to ir iespējams iznīcināt? Es domāju, ka tur vajadzēs detalizēti diskutēt, jo pieaug gadījumu skaits un komisija ir ierosinājusi regulas pārskatīšanu. Mums uzklausīšanā ir jādiskutē detalizētāk un jādomā par iespējamajiem uzlabojumiem, tostarp arī patērētāji interesēs un arī intelektuālo īpašumu tiesību turētāji interesēs, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, kad mēs paraugāmies, kāda tad ir šie pārkāpumi, arī par to ir statistika, uh, Un ir skaidrs, ka ļoti daudz, kas attiecas uz tabaks industriju, uz cigarešu viltošanu, bet tiek viltotas arī spēļmantiņas, apģērbi, tāpat arī e, ļoti dārgas rokas somiņas un citas preces. Paveiktais ir labs, mēs par to vēl uh, rīkosim sarunas. Uh, Un eh, šī tēma ļoti sasautas arī ar patērētāju aizsardzību un arī ar patērētāju interesēm, kas ražo augstvērtīgas kvalitatīvas preces, kas ir daudz investējuši izpētē un attīstībā. Arī viņiem ir jānodrošina aizsardzība, bet patērētājs bieži vien šajā gadījumā dzīvo tumsā Tāpēc, eh, nu, jādomā par tiem, kas arī atgriežas no atvaļinājuma citā valstī, kur viņi ir iegādājušies šo viltoto rokas somiņu, jo patērētājs nevienmēr zina, ka viņš ir iegādājies viltot izstrādājumu. Un un e, likumiski pielāgojumi, bet vai tie palīdzēs, ja mums nav gana resursu muitā, lai īstenotu jauno regulējumu? Vai dalību valstīm ir pietiekoši resursu, lai rīkoto šai jomā? Ja nē, tad jaunā likumdošana īstenībā nepalīdzēs. Mums vajag resursus, lai stiprinātu regulas īstenošanu. Vai jums uh, ir zināms dalībvalstu stāvoklis šeit jautājumā? Paldies! Paldies, Rulers kundze! Jā, man ir pāris jautājumu komisijai, jo jūs pieminējāt uh, trīs problēmas, un pirmā problēma bija tāda, ka uz daudziem intelektuālo īpašumu tiesību gadījumiem neatiecas pašreizējais regulējums. Kur tad ir tie gadījumi? Tāds būtu pirmais jautājums. Un tālāk saistībā ar Šalde Mozes kundzes teikto, ja mēs paplašinām aptvērumu, tad eh, vai patiešām no tā būs kāda īpaša jēga? Tālāk eh, es pāanalizēju jūsu piedāvātos statistikas datus, un, eh, un tur ir tādas pozīcijas kā citi, un tad man ir jautājums, kāda tad ir tie citi produkti, piemēram, attiecībā uz Beļģiju. Uh, jo arī tie rada lielu vērtību. Tāpat arī jautājums, eh, vai jūs iekļausiet eh, Eiropas kopienas eh, paralēlās tirzniecības aspektu, kas vēl nav aptvērts, jo arī tur apgrozās milzīgi apjomi, šī paralēlā tirzniecība ir jo īpaši saistīta ar medikamentiem. Man te ir pielikta jautājuma zīmīte, es nesaprotu, kāpēc tas vēl līdz šim nav bijis iekļauts aptvērumā. Varbūt, kā arī to varētu paskaidrot. Paldies! Uh, yes, well, thank you very much. Uh, just uh, some points for me really to add to what my colleagues have said. Uh, I think... Um... Paturpināšu kolēģi teikto. Viena no jomām, kurās mums būtu derīgi ielūkoties vairāk, ir pirmkārt paturpināt Rūlers kundzes teikto. Varbūt jūs varētu vēlreiz uzsvērt galvenās jomas, kurās aptvērums ir paplašināts. Mēs nestrādājām pie iepriekšējās regulas, tāpēc šobrīd ir nedaudz grūti to aptvert. Bet tas noteikti būs svarīga eh, sastāvdaļa. Jūs pieminējāt, eh, ka eh, intelektuālo īpašuma tiesību jautājumi ir attīstījušies, piemēram, ir ieviests ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un tā tālāk. Tāpēc būtu noderīgi, ja jūs izstrādātu tabulu, paskaidrojuma lapu, kas ļaut mums labāk saprast detalizētu attīstību. Otrs jautājums, kur es gribētu noskaidrot, ir saistīts ar pieredzi Kas eh, bija mūsu komitejai? Mēs apciemojām eh, Rotterdamu vai un Antverpeni. Tāpat devāmies arī uz Šanhaju, kurā bija interesanti eh, novērot viltotas preces, ko bija konstatējusi un konfiscējusi Šāhais muita. Ja atceros pareizi, Tad pamatā riska novērtējuma instrumenti palīdz saprast, kurus, kuras preces aizturēt, kuras ir riskantas. Sakiet, vai šeit ir kādas norādes, kas palīdzēs iestādēm iegūt informāciju vai pieprasīt kādu informāciju, kas palīdzēs risku novērtēšanai? Tāpat, kad devāmies mūsu komitejas ietveros uz Indiju, kā redzat, mēs eh, centāmies jautājumu plaši izpētīt. Eh, visas eh, ārvalstu iestādes runāja mums par risku novērtējumu instrumentiem un par to, cik svarīgi ir iegūt iepriekšēju informāciju, lai varētu apstrādāt lielo sūtījumu skaitu, kas tiek ievesti es jūsu priekšlikumā nesaskatīju, vai jaunajā regulā ir kādas sadaļas, kas palīdzētu iestādēm iegūt informāciju no sūtītājiem, kas ļaut viņiem labāk veikt šādu veidu novērtējumus. Saistībā ar to vēl ir jautājums par informāciju ar to, kas notiek ar precēm pēc tam, kad tās tikušas aizturētas. Kā saprotam, atsevišķu preču zīmju īpašnieki ir daudz noteiktāki savā rīcībā un vēlmē rīkoties. Viņi daudz konsekventāk sniedz informāciju un uh, ar viņiem iespējams komunicēt daudz efektīvāk un attiecīgi izlem par to, vai krāvu iznīcināt. Man īsti nekļūst skaidrs, vai tagad ir, pie, tiek piedāvāti kādi jauni priekšlikumi, kā e, uzlabot saziņu. Atsevišķos gadījumos muitē bija grūti atbildēt, e, sazināties lai, ierobežotā laika periodā un saprast, vai krava būtu e, jāiznīcina. Un sakiet, ko darīt gadījumos, ja sūtījuma uh, īpašnieks nav sasniedzams un nav uz, iespējams uzzināt vai kravu iznīcināt. Šīs ir dažādās problēmas, kuras esam iepriekš jau konstatējuši. Jūsu prezentācijā bija visai grūti vietām saprast, vai jūs atbildat uh, uz problēmām, kuras tik konstatēts jau esošā likumiskā ietvara saistībā. Vai vēl kādam būtu kādi jautājumi komisijai? Nē? Labi. Tādā gadījumā Kas būs pirmais, kas uzdos jautājumus? Lūdzu. Thank you very much for. Paldies par šiem jautājumiem pēc būtības, jo tas liecina, ka jūs esat sapratuši to problēmu, ar ko mums nāks saskarties. Vispirms atbildot Kreutzmann kungam. Mēs ar prieku uzsāksim detalizētās diskusijas par eh, mūsu priekšlikumu detalizētāk, lai parādītu jums, kā esam risinājuši jūsu pieminētās eh, problēmas. Tāpat arī sniegsim jums jebkādu informāciju, kādu jūs mums lūksiet šai sakarā. Uh, Patērētāju aizsardzības problemātika pretstatā uzņēmēju un biznesa interesēm ir pamatā uh, mūsu sagatavotajam priekšlikumam, un šeit es saprotu Valdemāras kundzes komentāru, ka patērētājs ir ieinteresēts izmantot brīvību pirkt preces internetā un uh, saņemt šīs preces tajā pat laikā. Mūsu pienākums ir rūpēties par viņu veselību un drošumu, un dažreiz patērētāji tiek maldināti, jo viņiem šķiet, ka viņi pērk īstu produktu, bet patiesībā tas ir viltojums. Uh, Mm, tālāk tas arī cieši ir saistīts ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kuru galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas ekonomikas attīstību un veicināt inovācijas. Tā kā mums ir jāsabalansē šīs divu pušu intereses. Šaldemos kundze vaicāja, vai dalību valstis vispār zina, ka tik daudz viltotu preču tiek sūtīts pa pastu. Uh, Mēs regulāri saņemam eh, statistiku no dalību valstu muitas iestādēm, tās zina par šādiem sūtījumiem, un muitas iestādes ir tās, kas lika mums pievērsties vairāk šiem pasta sūtījumiem. Un kā jūs zinat, eh, pasta iestādēs nav muitnieku, kas apgrūtina šīs procedūras un to īstenošanu. Nu, katrā ziņā dalība valstis ļoti labi apzinās šo situāciju, un es ļoti ceru, ka padome atbalstīs mūsu priekšlikums, kas paredz uh, atvieglot muitnieku dzīvi. Tālāk jūs runājāt uh, par muitas resursiem. Šeit katrā ziņā mums ir maz iespēja ietekmēt situāciju, bet gribētu atbildēt Alberkungu komentāram. Tas ir, ka mēs šodien neesam tiesīgi atvērt visus sūtījumus, kas, tiek, kas nonāk Eiropas Savienībā. Bet es domāju, ka tieši riska analīze ir instruments, kas atvieglos muitas darbu, un tieši tādēļ riska kontrola un pārvaldība ir mūsu ģenerāla direktorāta viena no prioritātēm. Mūsu likumdošanas priekšlikumā ir iestrādāta atsevišķa elementi, kas ļautu muitai saņemt nepieciešamo informāciju, un jūs redzēsiet to sad attiecīgajā sadaļā, kur tiek noprecizēts, kāda informācija ir uh, jāsniedz